pūles, lai sniegtu atbalstu šiem cilvēkiem, veidojot mierīgi, mierīgu attīstību savā valstī. Paldies, debatas beigušās. Par šo jautājumu es esmu saņēmusi sešas rezolūciju projektus un par tiem balsosim rīt, ceturtdien, pūkst 12. Tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir Koeljo kunga ziņojums par Schengens akī piemērošanu Bulgārijā un Rumānijā. Labi pēcpusdienu komisāru. Es sākšu vispirms ar to, ka došu vārdu referentam Koeljo kungam divas minūtes. Paldies priekšsēdētājs kundz komisāra kungs. Padoms pārstāvis kundze dāmas un kungi. Vispirms par eh, Schengenas nostiprināšanu. Cilvēku brīvu pārvietošanās ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības sasniegumiem, un Schengen ir viens no lielajiem Eiropas Savienības pīlāriem. Tādēļ es esmu starp tiem, kas uzskata, ka Schengenas telpa ir jānostiprina. Un tādēļ es atbalstu arī to, ko Māmstrāms kundze ir teikuši šajā sakarā nesen. 25 valsts ir pievienojušās eh, Schengenas eh, telpai, eh, no kurām 22 ir Eiropas Savienības dalība valsts un 3 ir ārpus Eiropas Savienības. Mēs šeit runājam par tūkstošiem kilometru sauszemes robežas un jūras robežas, 25 valsts un 400 miljonu iedzīvotāju. Savstarpējā uzticība. Robežu kontrolas atcelšana starp dalībvalstīm nozīmē milzīgu uzticēšanos dalībvalstu starpā, un tādēļ arī ir nepieciešama ātra un efektīva informācijas apmaiņa, izmantojot SIS sistēmu, policijas sadarbība, efektīva robežu kontrola uz ārējām robežām. Šengenas eh, um, telpas drošība ir atkarīga no katras uh, dalībvalsts uh, efektīvas darbības uz ārējām robežām. Un Ja Schengen tiek vaināta, tad tiek uh, sagrauta savstarpējā uzticība un tiek vaināta vispār uh, Eiropas Savienība un tās prestižs. Tālāk par procedūrām. Procedūrām ir jābūt skaidrām, saprotamām. Kandidātu valstīm, kas vēlas pievienoties Schengenas uh, eh, līgumām, ir jāaizpild noteiktie kritēriji. Tie ir kritēriji, kas tik noteikti arī visām pārējām kandidātu valstīm, kas pievienojās Schengens uh, zonai iepriekš, ne vairāk un ne mazāk. Uh, ceturtkārt, šī caurskatāmība tā ir nepieciešama arī, lai nodrošinātu drošību. Un ar nožēlu jāatzīst, ka uh, padome ir liegusi Eiropas parlamenta deputātiem pieju uh, novērtējums ziņojumam, un to mums izdevās apiet uh, tikai izmantojot Rumānijas un Bulgārijas uh, vēstnieku aktīvu rīcību, kas aicināja deklasificēt šos ziņojumus, lai Eiropas parlamenta deputāti varētu piekļūt šo ziņojumu saturam un noslēgumu secinājumiem. Un ar nožēlu jāsaka, ka padome atkārtoti ir izrādījis necieņu pret Eiropas parlamentu. kas ir nu, attiecās uz norādītajām problēmām, tad šīs problēmas ir jārisina un novērtēšanas komitejai ir jāsako tam, kā šīs problēmas tiek risinātas, lai uh, raudzītos, kā rekomendācijas tiek ieviestas. Eiropas parlaments pieprasa piekļuvu šādai informācijai. Piektkārt, Eiropas Savienības pilsonība kā mēs varam runāt par Eiropas Savienības eh, pilsonību. Eh, ja kopš iestāšanās Eiropas Savienībā eh, Rumānija un Bulgārija leģitīmi ir vēlējusies, lai viņas tās pilsoņi kļūtu par pilntiesīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem ar pilnām tiesībām, tiesībām arī brīvi pārvietoties Schengens telpā. Eiropas pilsonība ir tas, ko mēs gribam šeit nostiprināt, paplašinot Schengens telpu. Sastais punkts. Jūs esat izdarījis labu darbu un skaidrs, ka ir jāapsveic arī abas valstis, ko tās ir veikušas, lai izpildītu Schengens kritērijus. Un tas izriet arī no novērtēšanas ziņojumiem, un tas arī mēs to konstatējām apmeklējot Bulgāriju un Rumāniju. Un es gribētu pateikties uh, mūsu uh, kolāģi kolēģiem, gan kas eh, strādāja šajā parlamentu grupā, gan eh, arī kolēģiem no Bulgārijas un Rumānijas. Un es ļoti ceru, ka padome pieņems tādu pašu pozīciju kā mēs un atbalstīs mūsu pozitīvo viedokli šajā jautājumā. Paldies! Paldies referentu kungam, turpin priekšsēdētājs. Tagad padomas vārdā eh, ļaušu uzstāties Gjorī kundzei lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji, komisāras kundze, referentkungs, godātie deputāti. Man tā patiešām ir izcila iespēja pārstāvēt padomu debatēs par Schengenas zonas paplašināšanu. Īstenībā mūsu prezidentūras laikā šī ir bijusi nezūdoša prioritāte. Tādēļ esmu priecīga, ka Bulgārijas un Rumānijas centieni ir tikuši pozitīvi vērtēti un ir atzīsts, ka valsts ir arī tehniskā ziņā gatavs eh, pārņemt Schengens akī. Parlaments tāpat veica izvērtējumu un tas dod zaļo gaismu abām valstīm iestājai Schengens zonai. Vēlējos pateikties Karlosam Koelju par tik profesionālu pieeju un tajā pašā laikā arī par tādu cilvēcisku ieinteresētību šajā jautājumā. Protams, ir jāņem vērā arī protokols. Tad, kad uh, Eiropas Savienībā iestājās jaunas uh, dalību valstis, uh, Ungārijas un citu jauno dalību valstu iestāju eh, Schengen zonā eh, bremzēja daži tehniski sīkumi, bet tieši Portugāles prezidentūra mums palīdzēja ar ļoti dāsnu un sirsnīgu risinājumu. Vēlējos pateikties arī eh, Lībe komitejas priekšsēdētājiem Lopesam de Aguilara kungam un visiem komitejas deputātiem par apņēmību, ko viņi ieguldīja risinot šo jautājumu. Ungārijas prezidentūra bija apņēmības pilna veicināt progresu šajā kontekstā. Mēs sapratām, ka ir. Uh, jāpārliecina vairākas dalību valstis uh, par to, ka Bulgārija un Rumānija ir pelnījušas iestāties Schengens zonā. Un uh, mēs uh, šo jautājumu iekļāvām Eh, arī eh, padomas sanāksmē, eh, sanāksmes darba kārtībā 24. un 25. februārī. Prezidentūra uzmanīgi iepazinās ar secinājumiem par apvalstu sasniegto progresu, un mēs esam uh, Priecīgi, ka ir rastāts risinājums, kas ir pieņemams visām iesaistītajām pusēm. Gan Bulgārija, gan Rumānija spēr tādus nopietnus soļus uz priekšu, lai eh, gan tehniskā, gan arī eh, citā ziņā būtu gatavs iesāties šajā zonā. Tiek runāts par datu aizsardzību, eh, par operatīvajām aktivitātēm, par zemes, gaisa un jūras robežu apsargāšanu, par SIS un uh, sirēnu uh, eh, pilnīgu pārņemšanu. Protams, eh, ir jākonstatē, ka martā tika noslēgtas visas sarunu nodaļas un uh, Padomes atbildīgā darba grupa nāca klajā ar secinājumiem, pateicoties uz kuriem arī prezidentūra varēs sagatavot savus secinājumus, un es ceru, ka mēs beidzot varēsim nākt klajā ar pozitīvu lēmumu vispārējai lietu padomē 9. 9. jūnijā. Domāju, tās būs labas ziņas visiem Eiropas parlamenta deputātiem, nevien tiem, kas pārstāv abas minētās valstis. Uh, Es domāju, ka tas beidzot varēs nozīmēt pilnīgo Bulgārijas un Rumānijas integrāciju Schengen zonā. Protams, mēs uzmanīgi sakosim progresam pilnīgi visās jomās, jo uh, īstenībā uh, šās. Uh, šīs aktivitātes, šie pasākumi e, atrodas tādā kā plūsmā, kustībā, un e, arī progress ir jāsasniedz nevien jaunajām Schengen zonas dalību valstīm, bet jau esošajām. E, Mēs arī ļoti uzmanīgi iepazīsimies uh, ar to, kā valstis īsteno kontrolas pie uh, savām ārējām robežām un kā tiek uh, ieviesta vīzu sistēma. Tad, kad parlaments pieņems Kvēlio kunga ziņojumu un tad, kad padomu pieņems prezidentūras piedāvātos secinājumus, būs jāpārkāp tikai suņa astēji, proti būs jāpieņem lēmums padomē ar uh, absolūtu vienbalsību. Es vēlējos pateikt, ka mēs varētu pie šī jautājuma atgriezties ļoti ātri, lai komisija varētu veid, uh, secināt, kā uh, panākt turpmāku progresu šī gada septembrī priekšsēdētāji, godātie deputāti. Referenta ziņojumā ir runāts par piekļuvu klasificētiem dokumentiem. Eh, pats referents jau to minēja savā ievadrunā. Tas ir izšķirīgi svarīgs jautājums, tad, ja runājam par Schengens zonas paplašināšanu. Parlamenta piekļuvu klasificētajiem dokumentiem ir viens no interinstitucionāliem jautājumiem starp padomi un parlamentu, un mūsu prezidentūra ir apņēmusies to atrisināt. Mēs eh, varējām Eh, vienoties ar parlamenta delegācijām, bet eh, risinājumu rašana prasīs vēl kādu ilgāku brīdi. Ungārijas prezidentūra jau pašā prezidentūras sākumā sāka meklēt uh, efektīvus risinājumus šim jautājumam, lai neaizskavētu ap valstu iestāju Schengens zonā. Pēc Ungārijas uh, prezidentības priekšlikuma padome sniedza savu labvēlību tam, lai parlaments varētu piekļūt visiem dokumentiem, kas saistās ar abu valstu iestāju Schengen zonā. Godātie deputāti, Ungārijas prezidentūra ir pārliecināta, ka Schengens zonas paplašināšanās, tad, kad tajā iestāsies vēl divas valstis, ka tās beidzot ir izpildījušas abus, eh, visus tehniskos un likumīgos kritērijus, lai sadarbotos Schengens zonā, būs ieguvums visai Eiropas uh, Savienībai. Jūs varēsiet ceļot eh, no Melnās jūras līdz pat Atlantijas okeāna krastiem, neuzrādot ne pasi, ne vīzu, nekādus citus citus dokumentus. Es domāju, tas būs liels ieguvums uh, visiem mūsu pilsoņiem, kaut kas tāds, kas ir taustāms un reāli izbaudāms. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies, priekšsēdētājs turpina, paldies Gvīrī kundzei, un tagad uzstāsies Mālstrēms kundz komisijas vārdā. Priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Jā, es domāju, ka Schengens zona ir izcila panākumi, un e, tā ir viena no vērtībām, ko Eiropas institūcijas ir piedāvājušas Eiropas Savienības pilsoņiem. Nu jā, jūs varat uh, doties no Somijas līdz pat Portugālē, neapstājoties ne pie viena robežposteņa. Un uh, debates, kas notika par. Uh, atkārtotu robežu ieviešanu, tam ir jāpieliek punkts. Mums ir jārunā par Schengenas zonas spēcināšanu, nevis par tās vājināšanu. Ir nepieciešams vairāk Eiropas, nevis mazāk Eiropas. Ir jābūt labākiem, efektīvākiem instrumentiem, labākām rekomendācijām un vadlīnijām, kā labāk īstenot Schengenas akī. Un padomē dalību valsts par to apspriedīsies jau šonedēļ, bet arī e, tas būs jautājums, kas tiks apspriests vispārējo lietu padomē jūnija mēnesī vēlāk. Vēlējos uzteikt abas valstis par uh, ieguldītiem centieniem. Pati ar savām acīm pārliecinājos, cik daudz smaga darba ir noticis uz vietas. Protams, pilsoņi arī apzinās, ka pateicoties jaunākajai tehnoloģijai ir nācis klāt daudz ieguvumu, un tas uh, darbu varēja nozīmīgi pātrināt. Es noteikti vēlējos uh, abas valsts uzteikt par paveikto darbiņu. Uh, Protams, tehniskie kriteriji bija jāievēro, bija jāievēro arī tiesiskie kriteriji, un abas valsts pietiekami pārliecinoši pierādīja, ka ir pelnījušas Eiropas Savienības uzticību. Komisija augstu vērtē šo ziņojumu, mēs augstu vērtējam abu valstu veikto darbu, paldies referentam uh, Koeljo kungam un arī ēnu referentiem, kas ar viņu strādā roku rokā. Komisija vienmēr ir teikusi, ka nav tādas uh, formālas uh, saiknes starp sirēnas mehānismu un Schengenu, bet Mēs visi zinām, ka iestāja Schengens zonā ir balstīta uz apusēju uzticību. Bieži vien uh, pēdējo nedēļu laikā ir izskanējusi doma par zaudēto uzticību. Tā tad ir jārunā par pietiekam labu robežu kontroli un ir jādomā nevien par tehniskajiem aspektiem, mums ir jāuzticās abām valstīm. Tieši tādēļ eh, es vēlējos uzsvērt, tāpat kā uzsvēra prezidentūras pārstāvu, ka mums ir jāsadarbojas ar dalību valstīm, lai eh, ro, robežas, kas joprojām pastāv starp eh, šīm valstīm, varētu tikt atvērtas. Uh, Un, protams, ir jāidentificē skaidrs ietvars, ir jānosprauž kalendārs, kad beidzot robežas tiks atvērtas, lai uh, Bulgārija un Rumānija varētu uh, skaidri raudzīties nākotnē un lai skatu neaizēnot robežas. Tātad uh, es domāju, ka mēs varam ļoti ātri virzīties uz priekšu un ka padoma arī uh, solīto progresu ātri vien panāks. Paldies, turpiem priekšsēdētājs. Tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā. Pirmais, Dievs Demēras kungs, uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, vēlējos pateikties Koeliju kungam par sagatavoto ziņojumu. <laughs> Viņš vienmēr ir eh, bijis ļoti pragmatisks. Eh, es vēlējos nedaudz paust savu viedokli. Es uzskatu, ka Bulgārija un Rumānija ir savu darbu paveikuši cienīgi un ir jāsaprot, ka tā nav kaut kā dāvana vai pakalpojums, ko mēs izdarām abām valstīm. Uh, Malstrēmas kundze teica, ka gan no tehniskā, gan likumīgā viedokļa raugoties abas valsts ir izpildījušas kritērijas par 100%. Es tam varu pilnībā piekrist. Mums vajadzētu paturēt eh, prātā šos tehniskos un likumīgos kritērijus, un tiem vajadzētu kalpot par mūsu galveno mērauklu. Tika izvirzīti pieci šādi kritēriji. Protams, ir jāievēro attiecīgs datu aizsardzības līmenis, ir eh, jāpārņem Schengens informācijas sistēma, jābūt sadarbībai po, ar policijas spēkiem un tāpat ir eh, jāaizsargā gaisa, zemes un jūras robežas un uh, ir jāievieš sirēna un uh, sis sistēmas. Jā, ņem vērā, ka Eiropas Savienības vēstījums ir bijis nepārprotams. Mēs esam arī sazinājušies ar abu. Es, es vēlējos teikt, ka bija dažu valstu pārstāvniecības, kas eh, lika sprunguļus ceļā šim darbām, bet eh, tagad tās vārdā neminēšu. Mēs runājam par Schengen zonu, kurā dzīvo vairāk nekā 400 miljonu iedzīvotāju. Mēs Eiropas integrāciju turpinām Un noteikti vajadzētu izvairīties no dubultu standartu piemērošanas. Mums nevajadzētu tagad Bulgārijai un Rumānijai uzstādīt tādas prasības, kas netika uzstādīts attiecībā pret citām Schengenas zonas dalību valstīm. Tā tad noslēgumā vēlējos runāt pavisam vaļsirdīgi. Sūtīsim nepārprotamu signālu Bulgārijas Rumānijas virzienā, jo vairums parlamenta deputātu to atbalsta. Un vēlreiz uh, liels paldies uh, Koeliju kungam un sveicu Bulgāriju un Rumāniju ar drīz pievienošanos Schengenai. Paldies, Encijo kungs, uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties Koeliju kungam par ieguldīto darbu, par viņa ekspertīzi, par viņa aktivitāti. Vēlējos pateikties arī Ungārijas prezidentūrai un eh, komisārai Mālstrēmai par eh, izrādīto atbalstu. Debates par eh, abu valstu iestāšanos Schenganā Galvenokārt bija politiska rakstura debates. Varbūt, ka kāds beigās piemirs, par ko tad īsti šeit ir runa. Patiesībā mēs runājam par skaidriem kritērijiem, kas ir jāievēro pilnīgi jebkurai valstī, ja tā vēlas iestāties Schengenā. Te nav kaut kādi morāli vai legāli argumenti, kas mums liktu pēdējā brīdī mainīt iestājas noteikums. Protams, noteikums ir iespējams uzlabot. Uh, ir eh, jāizmanto jauns mehānisms, kas ir spēkā da visās dalību valstīs, un tas ļauj izvērtēt, kā Schengens kritēriji ir tikuši īstenoti. Un mēs nevaram tagad visu uzkraut uz Bulgārijas un Rumānijas pleciem, eh, pataisīt tās par tādiem grēkāžiem, kas būtu vainojums pilnīgi visās eh, likstās, kas tagad piemeklē Eiropas Savienību. Ir dažas uh, dalību valsts Eiropas Savienībā, kas nevar pietiekami labi uh, aizsargāt savus robežas un pārvaldīt migrantu traumas. Šīs valsts nav atbildīgas par, dažām, uh, par dažu valdību rīcību, kas ir īstenojušas pret migrantiem vērstu politiku. Ir vairākas valsts, kas ļoti asi vēršas tieši pret Romu tautības pārstāvjiem. Un visbeidzot, Rumānijas un Bulgārijas uh, pilsoņiem nevajadzētu ciest no sliktām attiecībām, kas valda starp vairāku Eiropas Savienības uh, valdību līderiem. Mums beidzot ir jāsauc pie, pēc veselā saprāta, un mēs nedrīkstam pieļaut šādas plaisas radīšanu. Eiropas parlamentam kopīgi ar padomu jāpieņem likumdošana, komisijai ir jāsargā līguma. Tā tas ir bijis jau no paša uh, gala, no laika gala. Paldies, un tagad Vēberis kundze uz divām minūtēm lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi. Tagad mēs runājam par dokumentu kas uh, mūsu darba kārtībā tika iekļauts jau pirms vairākiem mēnešiem. Sākumā vēlējos pateikties Koeliju kungam par to izcilo profesionalitāti, ko viņš izrādīja, organizējot diskusijas Libe komitejā īstenībā eh, sadarbība ar Koelju kungu bija tīrais prieks. Viņš ar mums sadarbojās ļoti konstruktīvi un uh, visā šajā darbā var just tādu viņa personības nospiedumu. Protams, mums ir jāsaprot, ka bija eh, vairākas dalībvalstis, kas mēģināja šīs eh, debatus politizēt, bet es domāju, ka Bulgārija un Rumānija ir izpildījušas visus kritērijus un ir. Um, atbildušas arī tehniskajiem standartiem, lai iestātos Schengenā. Uh, Koeliju kungs īstenībā pat uh, veica vairāk nekā ietilpt viņa pienākumos. Viņš devās uz abām valstīm, lai iepazītos ar situāciju uz vietas, skatījās, kas notiek kontrols centros un kas īsti notiek pie ārējām robežām. Protams, ir jārunā arī par uh, iestāžu attiecībām starp padomu un parlamentu. Uh, Eiropas parlamenta deputātiem ir uh, jāļauj piekļūt uh, klasificētajiem dokumentiem. Uh, Padoma teica, ka šādu piekļuvu vajadzētu garantēt tikai vienam deputātam, bet citiem tādas nebūtu. Bet Lībe komiteja šādu selektīvu pieeju eh, ļoti asi kritizē, un līdz ar to mums beigās izdevās pastāvēt uh, Uh, uz savas pozīcijas un panākt savas taisnības ievērošanu. Īsnībā visām procedūrām jānorisinās demokrātiski un racionāli, un ceru, ka ar rītdienas balsojumu mēs raidīsim pareizo signālu Rumānijas un Bulgārijas virzienā. Paldies! Uh, Kirkop, jā. Paldies, Kirkop kungs, pusotra minūte, lūdzu. Komisāri, skundze, Eiropas iedzīvotāji aizvien vairāk zaudē uzticību attiecībā uz lielāko daļu Eiropas programmu, un tāpēc ir ļoti būtiski nevirzīties uz priekšu tādā ātrumā, kāda mēs neesam gatavi. Tāds sajūta ir daudzās dalība valstīs attiecībā uz Schengen zonu. Mums nevajadzētu sasteigt tālāk Schengen zonas paplašināšanu, pirms visas valstis nav pilnībā sagatavotas. Protams, es gribētu uzsvērt, ka šīs debats nevar, nedrīkstētu izmantot, lai kritizētu vai nu Bulgāriju vai Rumānija, kas ir ļoti smagi strādājušas, lai atbilstu visiem komisijas noteiktiem tehniskajiem kritērijiem, varētu pastāvēt domstarpības attiecībā uz to, vai šie kritēriji ir izpildīti, bet neraugoties uz to ļoti daudz, kas ir izdarīts. Bet tā ir iespēja runāt par uzticības atjaunošanu Schengen sistēmai un Eiropas Savienībai kā tādai. Tā ir iespēja uzlabot novērošanas mehānismu, kas ir novecojis un nedarbojas efektīvi. Uh, tāda sistēma, kas varētu tikt galā ar izaicinājumiem. Tagad ir laiks noteikt kritērijas, kuros būtu runa tikai par Schengens sistēmas tehniskajiem aspektiem, bet arī par kritērijiem, kuros tikt izvērtēta noziedzības un korupcijas ietekme u, arī pastāvošajā Schengens dalību valstīs. Piemēram, Eiropols un Eirojust varētu tikt izmantot kā palīgi instrumenti. Uh, uzticība pašreizējai sistēmai trūkst, un to mēs dzirdam ne tikai šajā parlamentā, bet uh, daudz vietā Eiropā šobrīd. Paldies! Paldies! Štānuks kundz, divas minūtes lūdzu. Priekšsādātāja kungs, godātāja komisārs kundz, kolēģi. Jautājums, kas šobrīd ir likts uz spēles, saista, ir saistīts ar Schengens. Uh, zonas paplašināšanos Bulgāriju un Rumāniju. Es pat esmu no jaunas dalībvalstis, zinu, cik ļoti mēs vēlējāmies iestāties šajā zonā, un tāpēc es eh, ļoti priecājos par Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos eh, Schengens zonā. Bija daudzas problēmas, bet tagad problēmas ir atrisināts, un Bulgārija un Rumānija ir pilnībā gatavs 2011. gadā iestāties Schengens zonā par korupciju un organizēto noziedzību runājot. Sadarbība sadarbības un verifikācijas mehānismu ietvaros būtu jāturpina, bet mēs nedrīkstam izgudrot jaunus kritērijus, lai pievienotos Schengen zonai. Mēs nevaram apgalvot, ka kritērija nav izpildīta debats parlamentā, ir parādījušas, ka ir nepieciešams izvairīties no dubultas morāls izvērtējot Schengen sakī pastāvošajās uh, Schengens valstīs un tajās, kas gatavojas iestāties. Dokuments par izvērtēšanu ir ļoti būtisks. Mēs uzskatām, ka nav pieņemam tas, ka vairākas dalība valsts padomē ir ierosinājušas izmainīt juridisko bāzi šim priekšlikumam tā, lai izslēgtu parlamentu no lēmumu pieņemšanas procesa. Bet es ļoti lielā mērā ceru, ka mūsu referents Koeliju kungs aizstāvēs parlamenta uh, nostāju, tā kā viņš to darīs vienmēr un darīs ļoti veiksmīgi. Mēs viņu pilnībā atbalstām. Es gribētu pateikties Koeliju kungam par viņa darbu, un mēs ceram uz tālāku veiksmīgu sadarbību, kas ir vērst uz nākotni. Paldies! Paldies, Ernsta kungs! Lūdzu! Kundze! Dāmas un kungi, es domāju, ka ir jāsaka, ka ir pienācis laiks Bulgāriju un Rumāniju pilnībā iekļaut Schengenas zonā. Padomājiet par to iekšējās robežu kontrolas atcelšanu un personu brīvu pārvietošanās pieder pie vērtīgākajām Eiropas Savienības um, vērtībām, un tāpēc es domāju, ka tās valsts, piemēram, Vācija, no kurienes es nāku, nemaz ne, nedrīkstētu izteikt tādus argumentus, kā, piemēram, jācīnās pret uh, korupciju, korupciju pieminēt bažas no bēgļu plūsmām. Mēs šīs argumentus nespēju izprast. Tā ir tāda bīstama spēle, kas šobrīd uh, Rumānijā un Bulgārijas attiecībā tiek īstenota. Mēs esam atbalstījuši Keliju kungu jau no paša sākuma. Uh, proti tajā, ka ir jāpiemēro vienu un tie paši standarti pret visām dalību valstīm, arī attiecībā uz Schengen, saki. Bet daži kolēģi ir viensprāts, ka padomi ir ļoti slikti izturēsies pret parlamentu. Kopumā mums ir pozitīva nostāja, mēs sagaidām, ka Schengens paplašināšana tiks īstenota. Uh, Un beig beigās es gribētu bulgāru žurnālistē abi citēt bulgārijas žurnālisti. Viņi saka, rumāņi ir ļoti eiforistiski, viņi raugās uz rietumiem, viņi vēl sasniegt tos standārts, un ja mēs tagad pagriezīsim viņiem muguru, tad daudz no viņiem kļūs ļoti skeptiski pret Eiropas Savienību, un to mēs nevēlamies panākt neatiecībā uz Rumāniju, ne uz Bulgāriju. Paldies! Grācie, prezidente! Borgēzijo kungs! Paldies, priekšsēdētāji. Četurtais punkts, otrais punkts Šengens līgumā nosaka, ka pārbaudas par to, vai Šengens akī ir pareizi piemērota dalību valstīs, ir galvenais nosacījums, lai padomu lemtu par iekšēju robežu atcelšanu. Mūsu uzskatā ir nepieciešams nodrošināt, ka, ja ir kaut kādi nosacījumi, kas operacionāli vai tiesiski nav noteikti, kas ļautu novērst to, ka nevēlam cilvēki ierodas no Bulgārijas un Rumānijas. Un tā kā šādi nosacījumi pastāv un ir būtiski trūkumi robežu kontrolei, Un mēs redzam, ka daudz nelegālo imigrantu ierodas no šīm valstīm. Mēs uzskatām, ka uh, attiecīgā procedūra par Rumānijas un Bulgārijas uh, pilsoņu ierašanos Eiropas Savienībā ir jāaptur un jānodrošina, ka šo te valstu ārējās robežas nav kā Šveices siers ar caurumiem. Paldies, Vanders Topkungs! Paldies, priekšādātāji. Rumānija un Bulgārija ir valstis, kas ir korumpētas un kas nespēja nodrošināt atbilstību Schengens kritērijiem. Eiropas komisija jau var mums teikt, ka lūk, Schengens tiesību akti ir svēti un neskarami, un parlaments, protams, var nu, do, izteikt savus atzinumus, ka lūk, lieliski, ka Bulgārija iestājās Schengens zonā, bet jāsaka, nebūsim naivi. Tas viss nesīs ļoti daudz problēmas. Un šīs abas valstis nav cienīgas nest uh, Schengens dalību valstu nosaukumu. Šajās valstīs, kā jau teicu, ir milzīgi daudz korupcijas, uh, un skalā no 1 līdz 10 3,6 ir šis punkts, ko var sasniegt uh, Rumānija, 3,7 tas, ko var sasniegt Bulgārija. Un līdz ar to nedomāju, ka šīs valstis drīkst iestāties Schengenā. Nē, nemūžam. Esam dzirdējuši par to, ka lūk, desmitiem Bulgārijas muļķu darbinieki tika aizturēti par korupciju. Tas pats notikts arī citos eh, valsts iestāžu līmeņos. Nīderlandē, piemēram, desmitiem cilvēki ir krituši par upuri uh, cilvēku tirzniecības rezultātā, un šī tirzniecība norisinās tieši no Bulgārijas un Rumānijas. Un tāpēc mums ir jāatver acis uz to, ko mēs darām, un nedrīkstam nekādā gadījumā šīm valstīm ļaut iestāties Schengens zonā. Paldies pārējiem pie pārējiem runātājiem. Nākamā runātāja, ko... nākamais runājas Kovačā kungs. Paldies! Gribu pateikties Koeliju kungam par ļoti objektīvu un taisnīgu izvērtējumu, ko viņš veicis attiecībā uz Bulgāriju un Rumāniju. Paldies, pateicoties prezidentūrai tāpat. Tāpat vēlos pateikties komisijai par šo ziņojumu novērtēšanas procesu attiecībā uz šo valstu tiešāšanos Schengen zomā. Ir jāpakļaut tieši tādiem pašiem kritērijiem, kā tas notika sākumā. 2007. gadā tika teikts, ka tajā brīdī, kad šīs valsts izpēli, izpēli, izpildīs tehniskos kritērijus, tās varēs 2011. gadā iestāties Schengen zonā. Tas ir nenoliedzams fakts. Nu šobrīd izvērtējums e, tā arī jāveic. Rumānija un Bulgārija šos tehniskos kritērijus izpilda un nedrīkstam šeit pakļauties kaut kāda veida politiskiem atsevišķam spiedienam no atsevišķām dalību valstīm tā vietā, lai veiktu kaut kādus šādus politiskus spiedienus, mums vajadzētu mobilizēties, lai aizsargātu ārējās robežas, mums vajadzētu solidarizēties ar austrumu un dienvidu kaimiņiem, jo tās, tās ir tās valstis, kas izjūt visspēcīgāko imigrācijas spiedienu. Tas ir svarīgi īpaši šobrīd, kad mūsu pilsoņi baidās no tā, ka nelegālā imigrācija varētu apdraudēt viņu drošību un Eiropas sociālos panākumus. Mums ir vajadzīga efektīva darbība krīzes plānu izstrādāšanā, piemēram, attiecībā uz Maltu un Itāliju, jo nedrīkstam piebālot dubult standarts tajā gadījumā, kad runājam par uh, jaunām un vecām dalību valstīm. Bulgārija un Rumānija ir paveikuši savu darba daļu, un tās, ir tagad, tās tagad vēl šos darba aizsākums izmantot tālākam, tālākai kopsadarbībai. Ir, protams, vēl ļoti daudz, kas jādara, lai cīnītos pret organizēto noziedzību, un būtu daudz labāk šobrīd, ja vidusjūras Schengenas zonu tiktu aizsargāta kopā ar Rumānijas un Bulgārijas jūras robežām, piemēram. Re referents un citi kolēģi ļoti labi zina, ko es ar to domāju. Un tāpēc, lai stiprinātu Schengenas zonas drošību, padomēji ir jāpieņem lēmums. Tāds lēmums, kas ļauj Bulgārijai un Rumānijai pievienoties Schengenas zonai jau šī gada septembrī. Eh, Koelju kungs arī šādu atbalstu ir paudis, un es domāju, ka šādā veidā varēsim nosūtīt skaidru vēsti arī padomē, un tādā veidā varēsim stiprināt mūsu ārējās robežas, un visi pilsoņi Eiropas Savienībā varēs jūties, justies daudz drošāk. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Flašikovs Benovs kundz, lūdzu. Liels paldies! Godātie kolēģi, komisāra kungs, pārvietošanās brīvība ir viena no pamatbrīvībām, ko var baudīt Eiropas Savienības pilsoņi. Un savas grupas vārdā, sociālistu un demokrātu grupas vārdā Eiropas parlamentā es vēlētos paust atbalstu Bulgārijas un Rumānijas iestājai Schengenas zonā. domāju, ka mums jāvērtē atzinīgi visi tie pozitīvie panākumi, ko valstis guvuši, bet tāpat laikā jāpauž arī neliela nožēla. Atsevišķi kolēģi, kas nāk no valstīm, kam ir problēmas ar korupciju, uh, šobrīd kritiski izsakās par Rumāniju un Bulgāriju. Rumānija un Bulgārija ir pilntiesīgas Eiropas Savienības loceklis, un tieši tāpēc tam ir nepieciešama pilnīgi godprātīga un taisnīga attieksme, un tāpēc rītdien, kad norisināsies balsojums, es būtu ļoti pateicīga, ja jūs, kolēģi, bez diskriminācijas izturētos pret Bulgāriju un Rumāniju, tieši tāpat kā jūs izturties pret savām, savu pašu korumpētajām valstīm. Paldies, priekšādātājs tālāk Ilčaukungs. Paldies, priekšsādātāja kungs! Šajā plenārsēdē mēs beidzot sākam runāt par to, kāda ir Bulgārijas un Rumānijas gatavība pievienoties Schengenas līguma zonai. Un e, šis ziņojums ir pozitīvs, jo Kailju kungs ir sniedzis pozitīvu novērtējumu. Parlamenta vērtējums jau šobrīd e, apstiprina Libe komitejas sniegto pozitīvo vērtējumu, un beidzot Bulgārijas un Rumānijas iedzīvotājiem būs iespēja tiešām izbaudīt, ka viņu institūcijas ir izdarījušas visu, lai cilvēki varētu pievienoties Schengen zonai. Neskatoties uz samērā grūtajām sarunām, mēs nedrīkstam pieļaut eksperimentu, ka Schengen iestājas kritēriji tiek mainīti procesa laikā. Šobrīd tie, kuri skeptiski izturās pret šo divu valstu iestāju un tie, kuri šobrīd ir izveidojuši domu, ka vajadzētu pagaidīt šo valstu iestājai Schengenā. Kāpēc? Vai situācija ir izraisījusi vispār neticību Eiropai, vai vienkārši ilūzija trūkums? Es uzskatu, ka mums vajadzētu būt tikpat atklātiem ar Koeliju ziņojumu kā ar citiem. Priekšsēdētājs Kovala kungs, lūdzu, viena minūte. Priekšsēdētāja kungs godātās dāmas un kungi. Man ir radies iespējas, ka Eiropas parlamentā šajās debatēs par Kalju kunga ziņojumu mēs arvien vairāk un vairāk mēģinām aizsargāt Eiropas ārējās robežas kā sava veida nocietinājumu, un vai nu mēs runājam par ārējām vai iekšējām robežām, mēs vēlamies tās nosargāt. Lai arī par ko mēs runātu, mēs vēlē, vēlamies ierobežot cilvēku pārvietošanos pāri robežām. Nav nekāda iemesla tam, lai Rumānijas un Burga, Bulgārijas pilsoņi nevarētu brīvi pārvietoties Eiropas Savienībā un strādāt Savienībā. Debats pierādīja, cik ļoti Savienība ir fragmentēta un sadrumstalota. Vēl joprojām ir cilvēki Eiropas Savienībā, kuri nāk klajā ar argumentiem pret Bulgāriju un Rumāniju, un es uzskatu, ka beidzot būtu viņi jāsauc bezmaz tiesas priekšā. Batenkungs, paldies, viena minūte, paldies. Prieksēdētāja kungs, runājot par Schengens, eh, Schengens eh, zonu, tad eh, šobrīd mēs runājam par Bulgārijas un Rumānijas iestāju. Mēs run Rumānijā un Bulgārijā 9000 čigānu un daudz no tiem vēlētu, 900 tūkstoši čigānu un daudz no tiem vēlētos ierasties Eiropas Savienībā. Un Tad viņi ieradīsies arī apvienotajā karalistē, lai izmantotu ļoti lielās sociālās garantijas. Iespējams, ka kāda Lielbritānijas pilsoņi eh, varētu izmitināt šos eh, čigānus un varētu viņiem piedāvāt dažādas iespējas, un eh, tomēr es nedomāju, ka visi, kuri balsoja par Rumānijas iestāju Schengenā, ir tādās pašās domās. Uh, es e, domāju, ka tad, ja šie čigāni sāks pārpludināt pārējās valsts, tās arī izmainīs savas domas par dalību Schengenā. Un tagad e, Klaiskungs e, vienu minūti. Paldies, priekšādātāji! Es domāju, ka Eiropas parlaments, eh, nu, pieņemot šo tiesību aktu, parāda sev kā tādu ārprātīgu sapņotāju, pilnīgi nereāls priekšstats, vēloties lūk, teikt, ka Bulgārija un Rumānija var iestāties Schengen zonā. Es, protams, zinu, ka ir tādas dalība valstis, kas ir pret to, un, tas, un viņam ir pamats to darīt. Gal galā nesen saņēmām no Eiropola arī ziņojumu par organizēto noziedzību, kurā teikts, ka eh, daudzas eh, kriminālās bandas nāk tieši no Bulgārijas, no Turcijas, no Balkānu valstīm, un šīs bandas izmanto iespējas, ko piedāvā Bulgārija un Rumānija kā tranzītzonas, un turklāt tās šobrīd cer uz to, ka tā, šīs valsts iestāsies Schengens zonā. Gribu vērst jūs uzmanību uz to, un turklāt gribu vērst jūs uzmanību arī uz vīzu liberalizācijas procesu Balkānu valstīm ļoti daudz nelegālo ieceļotāju, kas nāk no Turcijas, ir vispirms apmetošies Balkānu eh, valstīs un arī Bulgārijā, gaidot tās iestāšanos Schengens zonē, zonā. Un kādas garantijas var mums sniegt šajā saistībā komisija? Nekādas. Kādas mums garantijas, ka šīs problēmas vēl nesas, neasināsies? Gal galā tālāk turpat atrodas arī Irāna un citas valstis, no kurienes nāk ļoti daudz noziedzības. Eh, ir vajadzīgi pretkorupcijas pasākumu, tas ir ārkārtīgi svarīgi Un lai arī Rumānija un Bulgārija varbūt ir labi nodomi, tad tomēr Schengen zonā tās iestāties vēl nedrīkst. Ir nepieciešams izveidot eh, robežu kontrols, kas ļautu Eiropu aizsargāt pret šo imigrāciju, nelegālo imigrāciju un organizēto noziedzību, kas iet caur šīm valstīm. Paldies! Nākamais Marinēsku kungs, paldies priekšādātāji! Rumānijas un Bulgārijas iestāšanās Schengenas zonā ir projekts, kas paredzēts iestāžu nolīgumos, un tas ir ļoti svarīgs politisks solis Rumānijai. Rumānija vairāk kā miljardu eiro ir ieguldījusi šajā kopējā projektā, un rezultāti ir pozitīvi. To ļoti labi parāda visi izvērtējumi ziņojumi. Mēs esam paveikuši un izpildījuši visu nosacījumus, kas saistīti ar iestāšanos Schengen zomā. Rumānija ir tā, kas ir uh, ilgi strādājis pie šī projekta, uh, un ir izveidojis integrētu drošības sistēmu, ļoti modernu drošības sistēmu, kas pilnībā atbilst Schengen standartiem. Rumānija ir intensificējusi partnerību ar Frontex, un Frontex darbības nor, norisinājās Grieķijā, to atbalstīja arī Rumānija pilnā mērā. Tā bija otrais lielākais donors, eh, runājot par cilvēku resursiem un citiem resursiem, tūlīt pēc Vācijas. Ir, protams, tādas valstis, kas ir nobažījušās par imigrācijas un patvērumu meklētāju mehānismiem, bet cīņa pret nelegālo cilvēku tirzniecību ir, ir, eh, protams, arī tālāk jāstiprina. Un tieši šeit varat jūs mums palīdzēt. Ir vajadzīgs ļoti modernas iekārtas. Gal galā mēs jau esam izveidojuši tādu sistēmu kā SIS-1 un SIS-2, kas ļautu daudz ko kontrolēt. Un šīs uh, sistēmas spēja darboties arī kuģniecības vidē. Uh, ir ļoti labi piemēri tam. Un varas iestādes dara arī šobrīd Rumānija visu iespējamo, lai cīnītos pēc korupciju. Rezultāti pierāda, ka Rumānijai ir kapacitāte nodrošināt visu, kas nepieciešams, lai iekļautos Schengenas zonā, gan politiski, gan resursu ziņā. Uh, Iestāšanās Schengens zonā nedrīkst būt kā tāda dāvana, tā nav kā tāda dāvana, ko te tagad piedāvājam Rumānijai. Nē, tā ir to pelnījusi, tā ir darījusi visu iespējamo un darījusi to ļoti taustāmā redzamā veidā, un tās iestāšanās Schengens zonā palīdzēs stiprināt ārējo zonu. Paldies, Kalju, un gribu pateikties jums par sagatavoto do dokumentu. Paldies, saka priekšādātājs Fažonas kundze tālāk. Liels paldies! Bulgārija un Rumānija ir izpildījis nosacījums, kas tika noteikti, lai tās varētu iestāties Schengen zonā, un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka politiski argumenti tiek izmantoti, lai šo valstu iestāšanās tiktu atlikt uz vēlāku laiku. Protams, ka galē ekstrēmi labējie spēki to nevēlas. Viņi savu ksenofobiju slēp lūk aiz šādiem politiskiem argumentiem, bet pret to mums ir jācīnās. Mums ir jā, jā, jāņem vērā eh, šādas nianses un eh, nedrīkstam tam paļauties. Mums ir gal galā jāstiprina ekonomika, sociālā politika un ir nepieļaujam tas, ka, lūk, Eiropas Savienība varētu veidoties kaut kāds iekšējs robežs, ka būtu viens un otrs šķirs pilsoņi. Eiropā. Nē, tas būtu pret Eiropas Savienības vienotu un gal galā Schengens zonas paplašināšanās var dot būtiski ieguvumu tālākas drošības veicināšanā. Tas palīdzēs visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un mēs gal galā esam arī parādījuši, ka integrācija ir ļoti spēcīgs un vajadzīgs uh, solis. Un mums jādod šīm valstīm iespēja šādus soļus spērt. Paldies, saka priekšādātājs, nākamais runātājs. Kambels Bannermans. Es pārstāvu šeit, es nāku no ECR grupas, un šai grupai varbūt ir citādāk nostāja, bet mans viedoklis nav mainījies. ECR uzskats ir tas, ka eh, e, Schengen zonas dalību valstīm ir jālēm par citu valstu iestāšanās. Mēs esam Mm, mm, mēs tāpat arī zinām, ka ir valsts, kas ir Schengens zonā, bet nav Eiropas Savienībā. Kaut kā te ir dažādas prasības, tie ir dāņu prasības un šādas prasības, bet kopumā viss tas liecina par to, ka Schengens zonā valda krīze. Un jāskatās pragmatiski uz tām sekām, ko varētu radīt Rumānijas un Bulgāras iest, iestāšanās šai zonā. Šāda zo robeža ar eh, caurumiem, ar iespējām nelegāliem imigrantiem iekļūt Eiropas Savienībā nonākt kalē, piemēram, bez kāda veida šķēršļiem, ir ļoti biedējoši vienkārši, jo Bulgārija un Rumānija nevar nodrošināt visus kriterijus, kas saistīti ar organizētas noziedzības apkrošanu, un tāpēc šo robežu atvēršanu būtu vienkārši solis par tālu, nepareizajā virzienā. Paldies, saka priekšādātājs, tālāk Bicoto kungs. Bicoto kundze. Lai gan Eiropa izliekās, ka kaut kas nav kārtībā, vai ka viss ir kārtībā, bet mēs redzam, ka attiecīgais ziņojums par Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos Schengenas zonai noteikti ietekmētu situāciju. Mēs redzam, ka nelegāla imigrācija no Turcijas nāk caur Bulgāriju, tas pats attiecas uz narkotiku tirsniecību un arī cilvēku tirsniecību, kas notiek caur Rumāniju. Ja mēs atvērtu Schengenas zonu, tad tikai dotu vairāk iespēju uh, palielināt šādas nelegālas imigrācijas traumas. Tas pats attiecas uz nelegālo cilvēku tirzniecību un narkotiku tirzniecību. Tā mēs tikai palīdzēsim organizētajai nozīdzībai un tāpēc esam pret šo dokumentu. Tie, kas balsos par, viņiem būs jāuzņemas liela atbildība, jo viņi palīdzēs organizētai nozīdzībai visā Eiropā. Paldies! Paldies, Gals kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ministru komisāru, kolēģi. Esmu priecīga, ka rīt pieņemot Kaljo ziņojumu, Eiropas parlaments dos skaidru ziņu, ka atzīst Rumānijas un Bulgārijas gatavību pievienoties Schengenas zonai, kas ir viens no svarīgākajiem sasniegumiem Tas ir vēsturiski ļoti svarīgi tieši Eiropas un e, tieši e, Eiropas austrumu un centrālu Eiropas valstīm, tā lai nodrošinātu brīvu cilvēku kustību. Jautājums ir par to, vai uh, Rumānijai un Bulgārijai ir jāizpilda tie paši nosacījumi dalībai Schengenas zonā kā citām valstīm, kas iepriekš pievienojušās. Vai mēs šeit nelūdzam viņām darīt kaut ko vairāk kā tām valstīm, kas pievienojās iepriekš? Mums nevajadzētu izmantot dubult standartus, jo tas grautu Schengenas sasniegumu pamatu un kopējo uzticību starp dalību valstīm īpaši ņemot vērā pagājušās, pagājušā mēneša notikums, mums ir jāizstāv kopienas sasniegumi un mums nebūtu jānosaka saikne starp šo valstu iestāšanos un Schengenas mehānismu pārskatīšanu. Protams, ka pēdējais ir jādara, bet tas nebūtu jāsaist ar abu valstu iestāšanos. Es gribēju apsveikt Koeljo kungu kura konstruktīvais darbs bija ārkārtīgi nozīmīgs, panākot progresu šajā jautājumā. Gribu pateikties arī Ungārijas prezidentūrai par apņemšanos risināt šo te jautājumu, nodrošinot abu valstu pievienošanos. Un tagad Hedas kundze viena minūte. Rīt mēs sāksim balsot par Rumāniju un Bulgāriju, vai tām iestāties Schengenas sadarbībā vai nē. Man kā sociāldemokrātē ir pilnīgi skaidrs, ka pilnīgi visas Eiropas Savienības valstis, kuras izpilda ļoti augstos kritērijus, tām ir jāpiedalās Schengenā. Protams, viennozīmīgi ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs izvirzītu ārkārtīgi striktas prasības iestājies Schengenā. Ir jābūt tiem pašiem objektīvajiem kritērijiem, un tiem ir jābūt visiem vienādiem. Vispārējais ir politiska liekulība Savienība. Runājot par Rumānijas un Bulgārijas kritēriju izpildi, tās to ir izpildījušas, un tāpēc, protams, viņām ir jāiestājas Schengenā. Jau šodien mēs šeit redzējām, runājām par korupciju abās šajās valstīs, bet. Um, diez vai to varēs apkarot ar vai bez Schengen sistēmu. Šodien Malmstrēms kundze nāca klajā ar likumdošanas pakotni korupcijas apkarošana Eiropas Savienībā un strādāsim tālāk ar Malmstrēms kundzes priekšlikumu. Nerunāsim par to, ka korupcija ir tikai Bulgārijā un Rumānijā, tā ir visā Eiropas Savienībā. Runājot par korupcijas apkarošanu, tad tam ir nepieciešama sadarbība un nevis nocietinājuma veidošana. Paldies, saka priekšsēdētājs Iakolīno kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par Rumānijas un Bulgārijas iestāju Schengenai, atcerēsimies, ka Schengenai ir ārkārtīgi liela nozīme civilizācijas civilizācijas aizsargāšanu Eiropas Savienībā. To ir uzsvēruši un arī uzsver iedzīvotā dažādās valstīs. Un eh, es uzskatu, ka šis pamatinstruments ir jāpiedāvā pilnīgi visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, arī Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem. Tāpēc Schengenai ir jāpaplaš, jāpaplašinās. Ja mēs runājam par Eiropas civilizācijas ideju, par Eiropas ideju, tad tā ir tieši kopīgas mājas un, manuprāt, Schengenas uh, Līgums to paredz. Šengens sadarbība ir ārkārtīgi svarīga gan eh, legālajai likumdošanai, gan arī citām sadarbībām. Un 24. jūnijā padome pilnīgi noteikti strādās tālāk ar šo jautājumu un eh, stiprinās vēl vairāk sadarbības starp dalību valstīm. Taču novērtējumam ir jābūt objektīvam, mums ir jārunā par kopienas metodēm, Malmstrēms kundze to jau šeit minēja, un Schengenas pārvaldības sistēmas. Tās nodrošina spēcīgāku sadarbību starp dalību valstīm, un, protams, ka šīs pārvaldības sistēmas ir jāatjauno, ir jābūt veiksmīgam dialogam ar Bulgāriju un Rumāniju. Vēlētos uzteikt Koelju kungu, jo viņš savā ziņojumā ir eh, iekļāvis ļoti līdzsvarot skatījumu uz šo situāciju. Uh, Jotovs kundze viena minūte. Paldies, prieksēdētāja kungs. E, runājot par 1300 km Bulgārijas robežu, tā ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Libe komiteja savās rekomendācijās ir ieteikusi padomēji uzņemt Schengenas sadarbības zonā abas valsts, un es vēlētos pateikties kolēģiem par sadarbību. Uh, bet eh, šobrīd ir dalība valsts, kuras ir izvirzījušas jaunas kritērijas, un eh, tādējādi tas var aizskavēt šo iestāju. Šobrīd eh, sasniegtie rezultāti nav pārliecinoši. Bulgārijas iekšlietu ministram ir lūk liekts eh, atkāpties no sava amata, un es uzskatu, ka ir nepieciešama vēl tālāk izvērtēšana par to, kāda būtu sadarbības mehānismi nākotnē. Vēlētos pateikties komisārai Malmstrēms kundzei par viņas vakardien ierosināto korupcijas apkarošanas pakotni. Protams, ka Bulgārijā vēl ir problēmas, bet eh, runājot kaut vai par milzīgo migrantu plūsmu no Āfrikas, daudzās dalību valstīs Eiropā ir gaidāmas vēlēšanas. Neviens Eiropā nav perfekts, un tomēr es domāju, ka mums vajadzētu sadarboties. Es atbalstu Koļo kunga ziņojumu. Paldies! Madam Matjo kundze. Paldies priekšādātāja komisārs kundze. Es gribu pateikt esam kolēģim Karlasam Koeljo, kas palaicis vienkārši milzonīgu darbu pie šī darba, un es zinu, ka tas nebija vienkārši. Bulgārija un Rumānija ir izdarījušas būtiskus centienus, lai spēcinātu savu robežu kontroli, un ir arī guvušas panākumus. Uh, Tāpat ir nodrošinājuši policijas un tiesību, iestā, tiesību sargājuši iestādu sadarbību, strādājuši pie vīzu politikām, pie gaisa telpas kontrolas, kuģ, kuģniecības telpas kontrolas. Un visi šie kritēriji, tehniskie kritēriji ir izpildīti. Līdz ar to mēs varam tikai konstatēt faktu. Bulgārija un Rumānija ir gatavas izpildīt Schengens tiesību aktus tehniskā ziņā un arī personāla nodrošinājuma ziņā. Bet tāpat laikā, jāsaka, šobrīd nekāds šķērslis nespēja apturēt Schengens zonas izplatīšanos ietvaros, un, jo rekomendācijas attiecīgi jau abām valstīm ir izteikts un arī izpildīts. Tāpēc gribētu lai tajā brīdī, kad skatāmies uz robežu, kas eh, Bulgārijai un Grieķijai ir ar Turciju, mums ir Pilnīgi noteikti jāliek uzsvers uz to, ka abām valstīm ir savstarpējas iestības, jo kā, ja kāda no valstīm savas saistības neievēro, tad, protams, šāda veida robežas nevar tikt nodrošināts. Es tāpēc tiešām ceru, ka tiks padomē panākta vienošanās par šo valstu uzņemšanu šajā privileģētajā klubiņā, kas ļautu tam spēcināt savus ārējās robežas. Un šāda veida lēmumu pieņemšana nāks par labu Eiropas pilsoņiem un vēlreiz bravo Koelio kungam par lielisku paveikto darbu. Un komisārs kundze, jums arī paldies par jūsu ieguldījumu šai kopējā lietā. Gana Lepko. Consider... Dancils kundzei vārds. Priekšādātāji, ir vairākas valsts, kas izpaudušas iebildes pret Rumānijas un Bulgārijas iestāšanos Schengens zonā, bet šīm valstīm nevajadzētu aizmirst, ka tas ir juridiski obligāts process, tas ir paredzēts Bulgārijas un Rumānijas iestā, iestājas noteikumos kopējā līgumā. Tur tika paredzēts, ka visas šīs valstis parakstot iestāšanās no līgumu, vienlaicīgi parakst, eh, saņem arī iespēju iestāties Schengens zonā. Uh, Un Rumānija un Bulgārija galā ir darījuši visu iespējamo, lai to izdarītu. Šīs valsts var dot būtiski ieguldījumu drošības veicināšanā visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Schengens telpas paplašināšanās pilnīgi noteikti konsolidēs kopējo telpu brīvību, drošības un tiesiskumu telpu Eiropā. Novērtējuma ziņojums, ar ko nāk uz klājā Eiropas komisija, konstatē, ka ir ļoti labi funkcionējošas sistēmas, piemēram, informātikas un citās zomanā, eh, jomās. Tāpat arī tiek nodrošināts augsts drošības līmenis, tie ir ļoti spēcīgi argumenti. Un tieši tāpēc visām dalību valstīm ir piekļuvi, piemēram, visiem datiem, kas saistīti ar eh, nozieg, noziedzniekiem, kas eh, aizturēt šai telpā, un visu informāciju, kas saistīta ar robežu aizsardzību. Tāpēc tam vajadzētu piesaistīt iesaistīties šajā darbā. Paldies, saka priekšsēdētājs Pirkerkungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Mēs visi zinām, ka abas šīs valstis, Bulgārija un Rumānija, ir investējušas ļoti daudz, lai nodrošinātu Eiropas ārējās robežas. Tās atbilst Schengens standartiem. Objektīva izvērtēšana ir eh, arī nonākusi pie tādiem pašiem secinājumiem. Uh, iestāšanās nosacījumi e, Schengens zonā ir izpildīti. Mūsu referents arī ir e, uz vietas pētījis situāciju un ir objektīvi izvērtējis to un arī nonācis pie tādiem pašiem secinājumiem. Tāpēc mēs balsosim ne tikai par šo ziņojumu, bet arī atbalstīsim to, ka šīs valstis iestājas Schengenas zonā, jo Schengenas zona ir uzticības zona, uh, Un šeit nav runa tikai par vienu darbību. Mums ir jāstrādā kopā, mums ir jāinvestē drošības eh, aspektos, lai nodrošinātu šo drošību. Un tas netiec ne tikai uz šīm divām valstīm, bet uz visām valstīm. Es ceru, ka mēs spēsim uzturēt šo uzticību tā, lai brīva kustība Eiropā tiktu nodrošināta lai šo labumu varētu izmantot arī nākotnē. Ir kāda informācija, ko neesmu pārbaudījis, bet to es saņēmu šodien. Rumānijā policijas spēki tika samazināti par vienu trešdaļu. Nē, šeit ir runa par policijas eh, finansējumu. Es ceru, ka šī informācija nav pareiza, jo tie policisti, kas kalpo šo valstu interesēm un arī Eiropas drošības interesēm, ceru, ka tiem maksās labi. Un es nedomāju, ka viņi būs gatavi pieņemt uh, algas samazinājumu. Papadopulu kundze. Paldies priekšādātāji. Saskaņā ar Koelju ziņojumu Bulgārija un Rumānija un ir eh, pēc visiem novērtējumu ievēr, no ziņojumiem gatavs iestāties Schengen zonā un izpildīt tās tiesību aktus, kā arī visas tehniskās prasības, kas saistītas ar jūras, gaisa un uh, sauszemes telpas aizsardzību. Tās ievēr, ievērojušas visus kritērijus, tieši tāpat kā šos kritēriju ievērošana bijis jāievēro pārējām dalību valstīm. Un tagad solidaritātes vārdā mums vajadzētu atbalstīt šo kopējo ideju par kopējo Eiropu, par ideālu Eiropu, un tāpēc mums vajadzētu spēcināt cilvēku brīvu pārvietošanos šajā telpā vienlaicīgi veicinot spēcīgāku Eiropu. Tāpat laikā, protams, ir virkne jautājumu, kas rada bažas. Nu, piemēram, migrācijas plūsmas. Te, jāsaka, šīs valsts atrodas zonā, kas ir ļoti jūtīga pret migrācijas plūsmām. Tās nāk no Turcijas, un tās rada bažas visās dalību valstīs. Jo gal galā kopējā, ar kopēju Eiropas pieeju šo jautājumu varētu mēģināt arī risināt, būtu jāstiprina ar Frontex palīdzību visas šīs ārējās robežas, un te ir vajadzīga solidaritāte, ir vajadzīgs atbalsts starp uh, visām valstīm, tāpat jādod droši vien atbalsts arī Eiropas dienvidu valstīm, kas savukārt izjūt migrācijas spiedienu no Āfrikas puses, un es ceru kopīgiem spēkiem tas mums arī izdosies. Paldies tālāk, Kalfinkungs. Priekšsēdētāji, komisāri, Dalība Schengens zonā nozīmē uzņemties atbildību. Bulgārijai un Rumānijai ir jāpievienojas šai zonai, lai uzņemtos atbildību. Tāpat kā to dara citas dalību valstis un sargā ārējās Eiropas robežas. Jā, šis jautājums ir delegāts, ir bijušas daudzas diskusijas. Uh, imigrantu plūsma no Ziemeļāfrikas nav veicinājušas pozitīvu diskusiju gaisotni. Tomēr šīs problēmas neatrisinās, ja, Eiro, ja Rumānija un Bulgārija neiestāsies. Tieši pretēji pareizi būtu veicināt solidaritāti imigrācijas politikas jomā, un tam ir nepieciešams, lai visas valstis iesaistītos Mums ne tikai būtu jāļauj šīm valstīm iestāties, bet būtu jāpieprasa, lai tās uzņemas savu daļu atbildības. Malstrāmas kundze runāja par uzticību. Jā, tā tas tiešām ir. Abām šim, šo valstu valdībām jādod iespēja uzņemties atbildību un izaicinājumu. Plams kundze. Paldies! Es gribēju teikt, ka pirms mēneša ierados Briselē ar automašīnu. Uh, uz Ungārijas robežas bija liela smago mašīnu rinda. Tur bija 87 no dažādām valstīm, no Itālijas, Dānijas un, un citām valstīm. Tur bija preces, ko cilvēki gaidīja, un tās kavējās, jo bija procedūra, kura bija jāpilda, kura vairs nepiemērojas citā, citās Eiropas valstīs. Tāpēc es gribēju teikt, ka un, unga, es atvainojos, Rumānijas un Bulgārijas iestāšanās ir tik svarīga, tas ir visu mūsu interesēs, jo mums ir jāatjauno Eiropas pilsoņu uzticība Eiropas Savienībai un tās institūcijām. Komisārs Konze, jūs teicāt, ka Schengen ir svarīga dāvana visiem Eiropas pilsoņiem. Un tas ir labs instruments nevis mazāk Eiropai, bet vairāk Eiropai. Tāpēc es uzskatu, ka rīt Eiropas parlaments pieņems šo ziņojumu un pēc iespējas ātrāk padome arī attiecīgi rīkosies. Paldies! Okay, six... Kolēģi, saka priekšsēdētājs, man ir brīvajā mikrofonā 16 pieteikumi. Es uzstāšu, ka katrs runātājs drīkstēs runāt tikai vienu minūti, pēc minūtes izslēgšu jūsu mikrofonu. Tādējādi mēs spēsim pabeigt debatas laikā. Sogor kungs pirmais. Coelho jelentés megállapítja, mind Románia, mind Bulgária bizonyít. Koeljo ziņojums norāda, ka Rumānija un Bulgārija ir izpildījušas visus nosacījumus un ir gatavas piemērot šos nosacījumus praksē. Tomēr viņu iestāšanās laiks nav skaidrs, jo dažas dalībvalstis, kas nepiekrīt tam, ka šīs valstis iestājas Schengenas zonā, uzskata, ka tādējādi tiks traucēta Schengenas sistēmas darbība. Es gribēju pievērst kolēģi un padomus uzmanību tam, ka šis lēmums ietekmēs 30 miljonu Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi iekšējo robežu kontro, iekšējas robežu kontrolas atcelšana būs liels panākums un Rumānijas un Bulgārijas pilsoņiem ir tiesības uz brīvu kustību un uz visiem labumiem, ko dod Eiropas Savienības pilsonība. Eiropa kļūstu, kļūtu daudz spēcīgāka, ja abas šīs valstis šogad jau varētu pievienoties Schengen zonai. Megalovs kundze. Paldies! Es gribētu vienprātīgi atbalstīt abu šo valstu iestāšanos Schengenas zonā. Keljo ziņojums parāda, ka abas valstis ir gatavas, ir izpildījušas visus nosacījumus. Abas šīs valstis ir ES dalību valstis jau četrus gadus. Varbūt kolēģi to nav pamanījuši. Daži tie rasistiskie komentāri, ko izsaka Eiropas pilsoņi šīm valstīm, tie man uztrauc. Es neesmu īsti pārliecināta, no kā, eh, no kā šie cilvēki bal, baidās. Vai no tā, ka Eiropas pilsoņi dosies uz citām Eiropas valstīm? Eiropas Savienībā ir pamatprincips. Visi ir vienlīdzīgi. Ja apdraudam vienlīdzību, tad apdraudam Eiropas Savienības pastāvēšanas pamatprincipus. Huismanovs kundze. Priekšsēdētāji komisāri, kolēģi. Pēc Bulgārijas iestāšanās Eiropas Savienībā tās pievienošanās Schengenas zonai ir nākošais solis. Bulgārija un Rumānija strādāja pie tehnisku jautājumu izpildes un šo valstu iestāšanās kavēšana būtu pretēji Eiropas Savienības nosacījumiem. Visiem ir jābūt vienādām prasībām, jo prasības attiecas uz šīm valstīm tāpat kā uz citām. Ja būtu savādāk, tad mēs varētu runāt par diskrimināciju. Daudzās valstīs ir problēmas ar korupciju, mums visiem pret to jācīnās. Četri no pieciem Eiropas pilsoņiem uzskata, ka korupcija viņu valstīs ir problēma, Mums arī ir imigrācijas problēma, bet mums ir jāatrod kopīgs risinājums, neapdraudot mūsu principus. Kalaškas Gobinskas kundze. Priekšsēdētāji. Eiropas Savienībā mēs daudz esam dzirdējuši par dažādām krīzēm - finanšu, ekonomikas krīzi. Tagad mēs diskutējam par Schengenu. Uh, un par pamattiesībām, par to, ka šīs pamattiesības varētu tikt apdraudētas. Mēs esam redzējuši Itālijā, Francijā, Dānijā, ka mums ir jāsūta skaidrs vēstījums, ka mēs gribam saglabāt Schengenu, stiprināt to, paplašināt. Mums ir jāpatur dzīva, atvērta Eiropa un jāpārvar šī krīze. Tad, kad Dānija vēlējās atkal ieviest robežu kontroli, esmu priecīga, ka komisija ļoti ātri reaģēja un izdeva paziņojumu par kopējo Eiropas mm, patvērumu politiku. Un tāpēc mums būtu pēc iespējas ātrāk jāļauj šīm valstīm iestāties. Paškūkungs. Today the Schengen arrangement Šodien Schengenas eh, līgumam tiek izdarīts būtisks spiediens. No vienas puses ir milzīga migrantu plūsma no Āfrikas ziemeļiem, no valstīm, kurās Eiropas Savienība atbalsta demokrātiskās reformas. Protams, šādi argumenti var būt dažādi. Uh, ir tādi, kuri uzskata, ka Rumānija un Bulgārijai nevajadzētu iestāties Schengenā, un tāpēc viņiem ir jābūt ārpus Schengens līguma. Taču mēs nevaram pieļaut situāciju, kad noteikumi mainās spēles laikā. Ziņojums ir uzteicis Bulgārijas un Rumānijas sasniegums, un tas ir labi, taču es nevaru saprast, kāpēc, kādi ir politiskie iemesli, uh, lai mainītu šos noteikumus. Politika gala beigās ir kompromiss, un es nevaru ignorēt to jauno noteikumu sistēmu, kas e, nosaka noteikumu subjektīvu interpretāciju. Es ceru, ka man nav taisnība. Nākamais runātājs. Paldies! Paldies! Šis dokuments, ko spriežam šobrīd, ir ļoti god, godīgs un taisprātīgs. Jā, Bulgārija un Rumānija ir izpildījuši visus kritērijus, kas tam tika noteikti, un to apliecina visi novērtējumi dokumenti, un tie liecina, ka, lūk, Rumānija gluži otrādi var kļūt pat par, vēl vairāk, tā var kļūt par paraugu citām valstīm modernas uh, tehnisko kritēriju izpildes jomā. Uh, Tas, tie, kas teica, ka šeit nav drošības pie robežiem, robežām un ka Schengens paplašanāšanās e, šo drošību vainātu, kļūdās. Drošība var tikai stiprināties. Nu, un, protams, ka ir nepieciešama uzticēšanās arī valstīm. Nedrīkst tomēr pieļaut, ka atsevišķi dalībvalsts maina spēles noteikumus un pēkšņi, nezinu, kurienes vēl vēlas noteikt papildus kritērijas pirms šīs valstis iestājas Schengens zonā. Atcerēsimies, ka šādas papildu nosacījums nevienai citai valstī nenoteica tajā brīdī, kad tās vēlējās iestāties Schengens zonā. Un galu galā galvenais mērķis ir visām valstīm izpildīt vienā, vienāds kriterijs. Un padomē būtu šeit jārīkojas. Paldies, nākamais runātājs. Paldies priekšsādātāji. Paldies referentam. Viņš savā ziņojumā pilnīgi noteikti runās par svarīgu jomu, un tas nav bijis vienkārši, saka Luana kungs. Jāsaka, domstarpības ir ļoti plašas par to, vai Bulgārija un Rumānija vajadzētu iestāties Schengens zonā. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas ir sapratuši, ka Eiropas Savienība ir paplašināšanās savienība, kas balstās uz vērtībām Bulgārijas un Rumānijas iestāšanās Schengenas zonā, ir daļa no visas atbildības, kas mums jāuzņems. Un šīm valstīm e, jau tika šāds noteikums likts priekšā 2004. gadā, kad tās iestājās, kad tās parakstīja iestāšanās līgumu. Un, kā mēs zinām no novērtējuma ziņojuma, tās visus tehniskos kritērijus ir izpildījušas. Šodien man bija saruna ar kolēģi, kas nāk no valsts, kas domā citādāk un nevēlas, lai Bulgārija un Rumānija iestājas Schengenā. Vaicāju, kāpēc tas tā? Un viņš atbild, atbildēja, ka lūk, šķiet, ka nosacījumi gan ir izstā, iz, atbilstīgi izstrādāti, bet nesot, eh, nesot viņu valstī atbilstīgas politikas, kas vēlētos, lai šīs valsts iestājas. Un tas nav pieļaujams. Tam nedrīkst sakot. Nākamais runātājs. Uh, Paldies, priekšādātāji! Manuprāt, Eiropas Savienības ticamība ir atkarīga no tā, vai spējam vienprātīgi un vienlīdzīgi piemērot kriterijus visām dalību valstīm. Un tas jāatcerās arī šajā gadījumā, kad Rumānija un Bulgārija vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tās ir jāpieņem šai Savienībā, eh, ja tās izpild kriterijus. Tas ir pavisam vienkārši, jo šie kriteriji bija piemērot arī citām valstīm. Lūk, un tagad šos piemērojam abām valstīm jaunajām valstīm. Tāpēc Koelju kunga ziņojumā paustā doma ir pilnīgi pamatota. Un domāju, ka mums ir jāstāv kopā ar Bulgāriju un Rumāniju un Grieķiju, varbūt izstrādājot kādu īpašu plānu, kas ļautu šīm valstīm pretoties migrācijas spiedienam un kas ļautu tam stiprināt savu ārējo uh, robežu. Nu, un tāpēc mana nostāja priekšādātā ir tāda, ka Schengens kritēji ir gar jāpārskata, bet ir jāļauj šīm abām valstīm iestāties un jāļauj Frontexam attiecīgi atbilstīgi darboties. Nākamais runātājs. Priekšādātāja komisāra kungs. Šengens sistēma tās pilnīgi noteikti ir labas ziņas tiem, kas vēlas tikai vairāk noziedzības, kas vēlas vēl ļaunprātīgāk izmantot labklājības un sociālā nodrošinājuma sistēmu. Mums ir vajadzīga labāka robeža aizsardzība Eiropas Savienībā. ja Itālija nespēja tikt galā ar saviem robežu aizsardzības pies, pienākumiem, tad kā mēs varam iedomāties, ka šie jaunienācēji varēs ar to tikt galā? Kā ar to tiks galā Rumānija un Bulgārija? Pilnīgi noteikti, jā, tā būs laba vēsts visiem austrumu eiropiešiem un, ka, un, un Kaukās, Kaukās reģionu pārstāvjiem, kas vēlas nodarboties ar organizēto noziedzību. Komisija ir izteikusies pret iekšējām robežu kontrolam, bet es domāju, ka tas ir vajadzīgs gal galā, ja nedarbojas ārējās robežas tālāk, Vanderkamps kungs. Paldies! Ik viens, kas ir strādājis pie šī dokumenta, sekos līdz tā attīstībai, ļoti labi zina, ka Rumānijas un Bulgārijas iestāšanās ir jautājums, kas ir ārkārtīgi delikāts Nīderlandē. Bet tepat laikā arī mums ir jāuzņemas atbildība Eiropas līmenī, un tāpēc vēlos eh, lūgt komisārs, vaicāt komisārs kundzei, kā gan mēs varam piemērot Schengens kritērijas neņemot vērā, piemēram, cīņu pret korupciju un citiem jautājumiem. Es ļoti labi atceros tās ainas pie Bulgārijas un Ukrainas robežām, piemēram, kur kādi un, Ukrainas muitas darbinieki bija korumpēti un tika aizturēti, un eh, šīs kontrols nebija atbilstīgas. Turklāt jāatcerās, ka arī ekonomikas leipslīdē ir, iet, ir ietekme uz policistu algām, piemēram, un eh, tas tālāk veicina korupciju, vai tad šajās valstīs nav arotbiedrība, kāpēc nekas netiek darīts? Nākamā runātāja uz vienu minūtu. Ďakujem pekne. Bulharská republika, Rumunsko za tri roky. Priekšsēdētāja kungs. Bulgārija un Rumānija pēdējos trijos gados ir izdarījusi visu, kas ir nepieciešams, lai iestātos Schengenas zonā. Un e, pasākumi, kur ir veikti, lai nodrošinātu Eiropas ārējās robežas aizsardzību, ir paveikti. Abām valstīm ir izdevies izpildīt tām izvirzītos uzdevumus, un tās ir izpildījusi kritērijas, neskatoties uz milzīgo migrantu plūsmu no Āfrikas. Un tomēr izvērtēšanas komiteja devās uz Rumāniju un Bulgāriju, un, ab, un abas valstis ir izpildījuši Schengens iestājas kritērijas, un to šī komisija arī apstiprināja savā ziņojumā. Ceru, ka rītā Eiropas parlaments balsos par Kvaljo ziņojumu pieņemšanu un ceru, ka padomu attiecīgi rīkosies. Vēl bez tam es ceru, ka Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem būs iespēja piedzīvot to pašu, kas notika, eh, kad 20, 2007. gada 22. decembrī Slovākijas, eh, Slovākijas robežas tika atvērts. Priekšsēdētāja kungs, Schengens eh, zonas paplašināšanās ir jautājums par standārtu izpildīšanu, taču, protams, arī par uzticību starp valstīm. Bulgārijas un Rumānijas iesniegums iestāties eh, Schengens zonā ir interesantā laikā, jo šobrīd Eiropas Savienībā jau sāk likt uz spēles cilvēku brīvu pārvietošanos, un to ir īstenojis vairākas valstis. Ir valsts, kuras ir jau nostiprinājušas savas ārējās robežas, un tas ir saistīts eh, ar dažādiem pasākumiem, piemēram, eh, pasaules eh, čempionāts vai Eiropas futbola čempionāts. Patreizējā situācijā daudzām valstīm ir stiprināta policijas uzla, uzraudzība, un pu, po, policijas un robežu kontrola ir arī iekšējos pārlidojumos. Šobrīd eh, mēs neuzskatām, ka šīs pārbaudas ir jēgas pēc, tās ir principa pēc, un kā mēs runātāji tiek pārtraukta. Un tagad eh, es dodu vārdu nākamajai runātājai, prieksēdētāja kungs. Es eh, vēlētos бележките на докладчика на място при посещенията му в българя и румъния но е израз на волята на европейския парламент да остане верен на европейския дух а именно готовността за членство в шенген се базира. Es vēlētos pateikties Kveļu kungam par līdzsvaroto ziņojumu. Vienīgais objektīvais kritērijs kurus ir izpildījusi Bulgārija un Rumānija, tā ir izpildījusi kritērijus. Un es uzskatu, ka parlamentam rītā ar lielu balsu vairākumu vajadzētu nobalsot par šo ziņojumu, tādējādi skaidrā valodā pasakot padomē, kāda ir parlamenta nostāja. Un eh, padomē ir jābūt gatavai sadarboties ar parlamentu, bet tādējādi mēs pateiktu arī divām Eiropas valstīm un tās iedzīvotājiem, ka mēs atbalstam to iestāju Schengenas zonā. Mēs iestājāmies par vienlīdzīgiem noteikumiem pilnīgi visiem. Esam pārliecināti, ka padome darīs tā, kā mēs lēmsim. Nākamā runātāja. Godātas dāmas un kungi. Vispirms es vēlētos pateikties Koelju kungam par līdzsvaroto ziņojumu. Kāpēc es vēlējos runāt? Tāpēc, ka šobrīd ir spēki, kur vēlas izmantot situāciju Rumānijā un Bulgārijā, lai risinātu paši savas politiskās problēmas. Situācija Bulgārijā pirms desmit gadiem sastapās ar tādām pašām bažām no ārpasaules puses, bet tad Rumānija un Bulgārija nebija dalība valsts un situācija bija pavisam cita pamata. Atcerēsimies to, ka spēles noteikumiem ir jābūt vienādiem visiem. Tas ir galvenais. Tas ir atrunāts Eiropas Savienības līgumā. Tas ir arī solidaritātes principa būtības pamatā. Protams, Eiropa ir savādāka, kāda tā bija pirms 20 gadiem, taču, ja mēs runājam par krīzi Schengenas zonā, tad tā jau ir pavisam cita diskusija. Un, ja izmainās noteikumi, tad tiem ir jātiek izmainītiem pilnīgi visiem. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlētos sveikt Koļu kungu par ļoti labi sagatavoto ziņojumu, kurš ir arī objektīvs. Tas patiešām ir vispārēja viedokļa atspoguļojums, un tas ir arī lielākās daļas deputātu pārliecība, ka Rumānijai un Bulgārijai ir jābūt Schengenas dalību valstīm. Protams, mēs nedrīkstam par grēkāzi padarīt šīs abas valsts un uz viņu pleciem uzlikt visas Eiropas problēmas un vainot tās pilnīgi visās problēmās. Visās 27 dalību valstīs ir līdzīgas problēmas vairākā vai mazākā mērā. Tāpēc eh, Nevar būt tā, ka mēs vainojam tikai dažas Eiropas Savienības dalību valstis. Bulgārija un Rumānija ir pierādījusi, ka tās spēj un grib strādāt kopīgas Eiropas labām, tām ir jābūt Schengens dalību valstīm. Priekšsēdētājs Ungurānu kungs. Uh, Priekšsēdētāja kungs. Bulgārija un Rumānija ir uh, pierādījusi, ka tās var nosargāt Eiropas Savienības ārējās robežas Tomēr gan Bulgārijā un Rumānijā valsts ierēģi ir tikuši apsūdzēti korupcijā, bet vai tas pats nenot, nevarētu notikt arī, piemēram, Nīderlandē? Otrā pusē, no otras puses Rumānija un Bulgārija ir izpildījusi pilnīgi visas kritērijas, un ja kāds šobrīd mēģina mainīt spēles noteikumus, spēles laikā, tad es domāju, pirmkārt, tas ir e, pretiesiski un pret Eiropas likumiem, un otrkārt, tas nav loģiski. Paldies! Tagad vārds komisārai Malstromai. Paldies priekšsēdētāji, paldies par šīm ārkārtīgi nodarīgajām debatēm. Jā, ir skaidrs, ka jāstiprina uzticība, ticība Schengenai, stiprinot valdības, stiprinot izvērtēšanas mehānismus, kā jau komisija to piedāvāja pirms Ziemassvētkiem, tā lai iesaistītos vairāk neatkarīgu ekspertu, un arī lai tiktu palielināta parlamenta dalība šajā procesā, tādējādi palielinot caurskatāmību. Mums jādara vairāk, lai palīdzētu valstīm, kurām ir radušās grūtības vien vai citu iemeslu dēļ. Mums ir skaidri jānorāda, kādos gadījumos robežu kontroli var atkal atjaunot. Viss tas, protams, ir jādara. Mums arī ir jācīnās pret korupciju un jāstiprina šī cīņa. Jā, korupcija ir Bulgārijā un Rumānijā, bet tāpat arī visās citās dalībvalstīs. Komisija tikai vakar nāca klājā ar ziņojumu par to, kā vēlamies stiprināt cīņu pret korupciju. Tajā pašā laikā mums ir jāatzīst, cik daudz pūļu Bulgārija un Rumānija ir pielikusi, lai izpildītu tehniskos Schengenas nosacījumus. Tieši tāpēc šīm valstīm ir jādod skaidra perspektīva, skaidrs, skaidrs sast, satvers tam, kas no tām tiek gaidīts, tā lai šīs valstis varētu iestāties Schengens kopienā. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Giorī kundze no padomas. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji kungs, komisārs kundze, godātie deputāti! Pirmkārt, es gribēju pateikties visiem par pozitīvo novērtējumu. Gribu pateikties tiem, kas ir apmierināti ar Ungārijas prezidentūras darbu. Mums bija ļoti svarīgi just jūsu atbalstu, just, ka jūs esat mums aiz muguras un redzam, ka vairākums Eiropas parlamentā atbalsta to, ka abas valstis varētu iestāties Schengenas zonā, jo ir izpildījuši savus mājas darbus. Pēdējo piecu mēnešu laikā un nākošo nedēļu laikā padomi un gāras prezidentūra turpinās strādāt, lai mēs varētu pabeigt šo procesu un varētu skaidri pateikt, ka Rumānija un Bulgārija ir gatavas iestāties Schengens zonā un izpildījuši pašu pēdējo tehnisko kritēriju. Abas ir pielikušas lielas pūles un abas par to arī ir jāapsveic. Debašu laikā es dzirdēju argumentus par un pret šo valstu iestāšanos Schengen zonā abas puses pieminēja savstarpējo uzticību kā to atslēgas vārdu, un es tam piekrītu. Ungārijas prezidentūra ir strādājusi pie šīs uzticības veidošanas, un kā mēs to darījām. Pirmkārt, mēs iesaistījāmies nepārtrauktā dialogā ar šīm valstīm, cieši uzraudzījām viņu darbu, mēģinājām viņām palīdzēt, tā lai viņu pieliktās pūles tiktu attiecīgi novērtētas. Tajā pašā laikā mēs uzturējām pastāvīgu kontaktu ar citām valstīm, kam bija šaubas par šo valstu pievienošanos Schengens zonai. Mēs arī mēģinām pārliecināt šīs valstis iesaistīties tiešā kontaktā ar Rumāniju un Bulgāriju un uzsākt tiešu dialogu Tātad aizkulisēs pastāvīgs dialogs starp abiem šiem partneriem notika, un mēs mēģinājām panākt savstarpēju izpratni un uzticību. Šī uzticība ir visu Eiropas politiku pamatā, un ja nebūs šādas uzticības, mēs nevarēsim panākt harmonizētu lēmumu pieņemšanu padomē. Protams, ka uzticības veidošana prasa daudz laika, mums bija seši mēneši un es ceru, ka pēc divām dienām mēs spēsim pabeigt šo procesu un ceru, ka dalība valstis teiks jā tam, ka Rumānija un Bulgārija ir izpildījuši savus mājas darbus. Kā mēs varam veidot uzticību? Pirmkārt, no, izveidojot šādu dialogu ietvaru, otrkārt, nodrošinot pastāvīgu uh, darbu abās šajās valstīs, tā lai tās izteiktu apņemšanos aizsargāt Eiropas ārējās robežas. Mēs esam redzējuši būtiskus uzlabojumus, lielas pūles no šīm valstīm, un es ceru, ka viņas tā turpinās strādāt arī nākotnē. Esmu arī pārliecināta, ka varbūt vēl kas varētu palīdzēt, lai gan tas nav oficiāls Schengens iestāšanās kritērijs. Šeit es runāju par sadarbības un izvērtēšanas mehānismu Daudzi jau pieminēja, komisija publicēs savu ziņojumu jūnijā, un šajā ziņojumā tiks runās par organizēto noziedzību, par korupciju un tā tālāk. Tātad visi jautājumi, kas tika pieminēti diskusijās. Šeit nav runa par kādiem oficiāliem nosacījumiem, bet par kaut ko, kas ļautu palīdzēt veidot savstarpējo uzticību. Tādā pozitīvā gaisotnē Es ceru, ka mēs spēsim panākt pozitīvus politi politiskus lēmumus. Ja jūs man jautāsiet par to, kāda atmosfēra ir Eiropas Savienībā, mēs visi zinām, ka ir ārkārtīgi grūti teikt, ka pašlaik Eiropas Savienība ir ārkārtīgi atvērta, ar atvērtām durvīm visiem, kas grib ierasties un to mēs redzējām arī tajā, ko teica vairāki runātāji. Bija deputāti, kas teica, ka Romi pametīs Bulgāriju un Rumāniju tad, kad abas valstis iestāsies Schengens zonā. Gribu skaidri teikt, tiesības uz brīvu kustību ir Eiropas pamat politika. Bulgārijas un Rumānijas pilsoņiem jau ir šādas tiesības, ieskaitot arī Romus. Tas pats attiecas uz jebkuru cilvēku Eiropas Savienībā. Viņi var pārvietoties bez vīzām. Esmu lepna par to, ka Ungārijas prezidentūras laikā tika pieņemta Romu stratēģija, un tur ir skaidri norādīts, kādas atbildības jomas ir katrā dalību valstī, tā lai problēma tiktu risināta pašā saknē. Ja mēs nodrošināsim labākas izglītības un nodarbinātības iespējas romiem, tad šī iekšējā, šis iekšējais spiediens tiks samazināts. Un nobeigumā, ja kāds vēlas apstrīdēt kādu no pamattiesībām vai liekt šo pamattiesību, kādam no visievainojamākajiem pilsoņiem tas ir ārkārtīgi nepareizi un tas apdraud Eiropas Savienību. Jūs pieminējāt šīs sistēmas pārskatīšanu. Ungārijas prezidentūra jau no paša sākuma arī izteikusi savu viedokli, un mēs esam norādījuši, ka abas šīs lietas jārisina atsevišķi. Pirmkārt, pārskatīšana, otrkārt, abu valstu iestāšanās. Abas lietas nebūtu jājauc kopā. Mums ir jāsaglabā tiesības uz brīvu pārvietošanos, un mums ir jāizmanto daudz labāk mums pieejamie instrumenti, un labāk jāaizsargā un jākontrolē ārējās robežas. Tāpēc strādājam pie Frontex regulējumu. Tieši tāpēc mēģinām samazināt migrācijas spiedienu no Ziemeļāfrikas. Tieši tāpēc mums ir kaimiņa attiecību politika. Mēs strādājam kopā ar investīciju banku, lai palielinātu tās eh, kapacitāti. Pašlaik esam jau uz pēdējā pakāpiena, un tad varēsim panākt vienošanos. Nu, tāda tā problēma vienmēr ir ar deleģētiem aktiem. Mēs, protams, varam pārskatīt Schengenes sistēmu, lai redzētu, kur ir jāveic kādi uzlabojumi, pielāgojumi, jo ir problēmas, bet virzīsimies uz priekšu soli pa solim un darīsim visu pēc kārtas. Dāmas un kungi, es ticu, ka Schengenes zonas pārskats un tās paplašināšana tiks pēc divām dienām atrisināta padomē, un es ceru, ka padome pieņems svarīgu lēmumu, garantējot brīvu pilsoņu pārvietošanos. Paldies! Lielas paldies, un tālāk došu vārdu Kelju kungam noslēguma vārdiem. Lūdzu. Obrigāts, jo prezidents. Lielas paldies, priekšādātāji. Debušu laikā kāds kolēģis teica, ka Rumānijas un Bulgārijas iestāšu ļaut šīm valstīm iestāties Schengens uh, telpā būtu ļoti infantils lēmums. Es nevaru tam piekrist. Es domāju, ka šīs valstis ir nodošanās speciālistus, kas, kas var izdarīt racionālus lēmumus, kas ir taisnprātīgus lēmumus, un ja arī paši vēlamies būt taisnprātīgi, tad nedrīkstam piemērot dubult standarts. Mums jāļauj Bulgārija un Rumānija iestāties, jo tās izpilda attiecīgos tehniskos kritērijus. Un tieši tāpēc tam tā ir jānotiek. Gal galā ja, ja tā tas ir noticis, tad tā, to pilsoņiem ir jānodrošina pilntiesīgas Eiropas pil, Savienības pilsoņu tiesības. Bulgārija un Rumānija nedrīkst kļūt par tādu kā ķilnieku visās šajās populistu argumentu sērijās. Uh, Protams, ka šajās valstīs nav viss perfekti, un tieši tāpēc, un nekas nav perfekti arī Schengens kopējā telpā, tieši tāpēc mums vajadzīgs pārskatīt Schengens zonas noteikumus, lai problēmas identificētu, lai pieņemtu attiecīgus vēl lēmumus šo problēmu risināšanai un tam līdzīgi. Un tāpēc ir vajadzīgs jauns lēmums par Schengens izvērtēšanu. Bet šo lēmumu nedrīkstam atkal sasaistīta ar Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos Schengens telpā. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, ministras kundze, paldies par jūsu laimnajiem vārdiem. Eh, Portugāles virzienā, ko jūs eh, izteicāt, jo Portugāla ir tā valsts, kas palīdzēja uh, Ehm, daudzu valstu, tostarp jūsu valstu iestājies Schengenas zonā savā laikā, un ceru, ka jūs par šīm debatēm pastāstīsiet tālāk arī padomē, un jūs pastāstīsiet arī padomē par balsojumu, kas rīt notiks, un es ceru, ka tas rīt būs ļoti ar lielu vairākumu pozitīvs, tā lai padomu saprastu, ko domā Eiropas parlamenta, ko domā Eiropas pilsoņu pārstāvi, un es ceru, ka šo viedokli varēsim paust ar lielu balsu vairākumu. Jā, Eiropai, un tas nozīmē arī jā Schengenas telpai. Tas ir kaut kas tāds, kas padomēji būtu jāņem vērā un jādara tas pēc iespējas ātrāk. Paldies, Kalju kungam, priekšādātājs turpina. Nu, Domāju tiešām, ka vairākumā dzirdējam ļoti pozitīvus komentārus šeit, plenārsēžu zālē no deputātu puses, tāpat uzklausījām komisiju un padomi. Gribu pateikties Bulgārijai un Rumānijai par paveikto un apsveikt viņas ar, domāju, rītdien pieņemamo lēmumu. Tagad darbu turpināsim. Un debats līdz ar to par šo jautājumu ir noslēgušās. Godātie kolēģi, tagad minūte pauze, minūte pārtraukuma, lai mēs varētu ļaut komisāriem ieņemt vietas.